jums. Uh, parastās likumdošanas procedūras ietveros parakstīt, aktu, uh, pieņemtu aktu parakstīšana. Es gribu informēt, ka padomes priekšsēdētājs trešdien uh,